1 stundu saskaņā ar reglamentu 122. pāntu. Pirmais punkts ir stāvoklis Centrālā Afrikas Republikā. Mums ir divas rezolūcijas. Pirmie izteiksies rezolūcija autori. Vispirms Romeva ir Rueda, lūdzu. Thank you so much, sir. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, kā daudzi citi. Uh, Ehm, kolēģi, mēs esam nobažījušies par situāciju Centrālā Afrikas Republikā, kur tik tiešām var būt eh, katastrofiskas sekas iedzīvotājiem. Un pēc tam, kad šī gada martā pie varas nāk, nāca grupējums, un tur notiek bruņoti konflikti, un situācija ir pasliktinājusies, ir pēc cilvēktiesību pārkāpumu, seksuāla vardarbība pret sievietēm, laupīšanas. Uh, Tāpat arī rekrutēti bērnu karavīri. Tiek eh, pārkāpts arī līdzinējās tradīcijas miermīlīgā līdzās pastāvēšana un situācija ir jārisina. Tieši tādēļ mēs un arī dažas citas grupas ir prasījuši Centrālā Afrikas Republikas iestādēm censties sadarboties, lai īstenotu vienošanos, panākot mieru ilgtermiņā un demokrātisku risinājumu. Mēs atzinīgi vērtējam ANO drošības padomus lēmumu nosūtīt tur bruņotās vienības, lai atjaunotu nu, uh, situācijas normalizēšanos. Mēs uh, atsaucamies uz uh, starptautiskām tiesību normām un aicinam uh, atļaut piekļūt tiem, kam ir nepieciešama palīdzība, un tāpat arī pārtraukt kādu vardarbību pret pilsoņiem. Tāpat arī vēlamies norādīt uz eh, cilvēktiesību pārkāpumiem, kas eh, notikuši eh, Centrālā Afrikas Republikā, un atzinīgi vērtējam ANO drošības padomus lēmumu par embargo pret Centrālā Afrikas Republiku. Paldies! Paldies kolēģim Romeva Ruede. Tālāk Bielankungs vienu minūtu. Paldies priekšsēdētāji. Pēdējo dienu laikā vairāk simt cilvēku gājuši bojā Bangī. Starp tiem arī divi franču izplatņu lēcēji no uh, starptautiskām vienībām dumpinieki ir sagrābuši arī vairāk sēks un žurnālistiem ir bijis jābēg. Tāpat ir izdarīti noziegumi pret eh, kristiešu kopienu. Situācija kļūst arvien smagāk. Turpmāk situācijas pasliktināšanās var novest pie reliģiski motivētām masu slepkavībām. Es aicinu pārtraukt vardarbību un uzsākt dialogu. Pārkāpēji ir jāsauc pie atbildības tiesas priekšā. Lai novērstu humanitāro krīzi, ir nepieciešams iesaistīties starptautiskām organizācijām. Es aicinu ANO nodrošināt uh, aizsardzību un aizstāvēt iedzīvotāju tiesības. Paldies Bilankungam. Tālāk Dekaizers kundze, vienu minūtu. Merci, monsieur le président. Paldies priekšsādātāji. Vispirms gribu apliecināt cīņu diviem Francijas karavīriem, kas ir gājuši bojā Centrālā Afrikā. Tāpat gribu paust nožēlu, ka gādu pēc aicinājuma, ar kur nāca klajā ārējas darbības dienests un komisāra Georgieva, ir vajadzīgs tik daudz laika apvienotiem nācijām, lai sagatavotu rezolūciju, lai kaut kas sāktu kustēties un lai aizsargātu Centrālā Āfriku. Mēs apzināmies, ka pastāvēja genocīda draudi ar visiem šiem vardarbības notikumiem, kāda tādos gadījumos mēdz iestāties. Es dzirdēju lietas, kas ir man, pil, manai grupai nepieņemamas. Es dzirdēju uh, ka es ļoti izsvērti izturos pret Eh, militāru iejaukšanos, bet šoreiz Francija eh, tikai dzirdēja to, ko tik daudzi teica tik ilgi. Nākošais runātājs prēdā. Paldies priekšsādātāji. Jau trešo reizi šogad mēs runājam par Centrālā Afriku. Un katru reizi mēs runājam par vārdarbības gadījumiem un uh, ļoti bieži uz reliģiska pamata. Tāpat arī gribu atzīmēt to, ka Francija ir tur uz vietas, šo nevis Eiropa, bet Francija, tomēr ir atbrīvot 50 miljoni eiro līdzekļi, un arī Eiropas Savienība atbalsta human, uh, eh, humānā gaisa koridoru izveidošanu starp Dualā un Bangiju Tāpat kolēģi Keizere jau pieminēja, ka pirms e, gada komisāra Georgieva pār šo jautājumu runāja. Domāju, ka vēl jo vairāk šajos apstākļos, kad tuvojas e, smaga e, humāna krīze, ir jārīkojas. Paldies, kolēģi Prēda, un tagad uz divām minūtēm Marija Kristīna Veržjā. Jāsaka, ka šī situācija ir mazliet mainīsies Centrālā Afrikā kopš šī situācija ir mūsu darba kārtībā. Mēs to, par to esam trīsreiz runājuši plenārs sēdēs. Bet diktatūra, kura tika veidota ar zinām Francijas valdību Eh, atbalstu, jo Centrāla Afrika ir tā, ko Keizēs kundze devē par Frančā Afriku. Nu jau vairākas nedēļas Francijas militā, eh, bruņoties spēki gatavojās intervencei un eh, gatavošanās šai intervencei sāsināja situāciju uz vietas un pa, šķiet parādās skaidri, ka daļa no kaujiniekiem cīnās, lai atbalstītu gāsto prezidentu. Vairāki e, simti gojābājušo ir vairāku stundu laikā. Šī vardarbība deva iespēju. deva iespēju Francijas armijai veikt intervenciju, ja iedzīvotājiem ir tiesība uz aizsardzību. Mēs vēlējāmies, lai rezolūcija ņemtu vērā ANO mandātu, mēs vēlētos, lai tiktu domāts par Centrālā Afrikas eh, nākotni. Paldies, Veršā kundzei. Jums pat 20 sekundes vēl bija palikuši, ja jūs būtu runājis mazliet lēnāk tad eh, es labprāt arī būtu debatēm atvēlējis pietiekam laiku. Vai jūs eh, pieņemat jautājumu no Predes kunga? Pite. Paldies, priekšsēdētāji. Cik es saprotu, jūs nepiekrītat intervencijām. Kāda ir jūsu alternatīva? Jūsu prāt, šī intervencija nav laba, un ko jūsu prāt, ko, kas būtu viss jādara šajā situācijā? Paldies. Prēda kungs, jūs parasti mani klausāties uzmanīgi. Es nevienā brīdī neizteicos pret intervenciju. Es paudu nožēlu, ka šādas intervences ir jāveic. Un ņemot starptautisko sinekūru, viegli pateikt, Francija īstenos intervenci. Gada laikā tika pieprasītā no rezolūcija. Tā bija nepietiekama. ANO spēki uz vietas ar Afrikas spēkiem, kas vēl aizvien nav izveidoti, nespēja virzīties uz priekšu. Tā ir startautiskā bezrūtība un kolektīvā bezatbildība. Un es paudu nožēlu par divu Francijas karavīru bojāju. Paldies, Veržā kundzei. Tālāk Ietemekī kundze. Arvoisa puhemies,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 pieminot divu Francijas karavīru bojā eju, norādīja, ka šī intervencija bija nepieciešama. Mēs esam nobažījušies pār humāno situāciju Centrālā Afrikā. Trūkst uh, droš, uh, pārtikas, bērni nevar iet skolā. Un vispār šajā reģionā ir situācija sarežģīta. Eiropas Savienība ir palielinājusi savu humāno palīdzību, tomēr mums ir jādomā par šīs palīdzības nogādāšanu uz vietām. Mums ir jāapzinās, ka zināma daļa atbildības ir jāuzņemas Eiropas Savienībai. Paldies, tie bija autori, tālāk politisko grupu vārdā. Pirmais būs Sonikums, vienu minūtu lūdzu konflikt jaki ma miejsce w republice środkowoafrykańskiej konflikts Centrālāfrikas Republikā turpina sāsināties. Salikas nemērnieki pārkāp cilvēktiesības un izmanto vardarbību. Šis vardarbības upurs savu, savukārt nu, ar šausminošu um, skaitļu pieaugumu ir tieši sievietes un bērni. 5 septembrī 400 cilvēku gāja bojā Bangī pilsētā 72 stundās, un nu, tas ir vienkārši briesmīgs, un tas bija 5. decembrī, tas ir briesmīgs, šim nevienīgi grupām ir uh, rokās ieroči, un viņi nediskriminējoši nogalina jebkur, kas ir apkārt. Tāpēc ārkārtīgi pozitīvi tas, ka ANO plāno miera misiju uz Centrālā Afrikas Republiku, Un mēs nevaram Franciju tur atstāt vienu pašu Eiropas Savienībai vajadzētu piedalīties šajos sagatavošanās darbos, veidojot politisku plānu Centrāla Afrikas Republika, Republikai, kas varētu novest pie tiesiskuma iestāšanās valstī. Paldies! Paldies, Sonikungam. Tālāk te Zīrkungs, pusotra minūte, lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs, dārgie kolēģi. Kopš Seleka kaujinieki ir pārņēmuši varu, vārdarbības pret civiliedzīvotājiem ir noveduši Centrālā Āfriku pie vārdarbības sērijas. Simtiem tūkstoši ir pametuši savus mājokļus, humanā situācija ir kļuvusi dramatiski, ja rīkojas ir steidzami. Tādu lēmumu ir pieņēmusi vienbalsīgi drošības padome. Un balstoties uz ANO mandātu, Francija līdz ar Āfrikas spēkiem no 5. decembra veic savu intervenciju atbalstot miskā, lai atbruņotu kaujiniekus un sagatavotu demokrātisku pārēju. Es apsveicu parlamentu atbalstu Francijas intervencijai un gribu apliecināt godu abiem Francijas karavīriem, kas ir zaudējuši dzīvību cīņā par um, Āfrikas civiliedzīvotājiem. Tāpat gribu teikt, ka mums jau ir no šodienas jāveido noturīga, ilglaicīga kopīga atbilde un jāgatavojas eh, demokrātiskām pārmaiņām šajā valstī, eh, brīvām demokrātiskām vēlēšanām, un mums ir jāsniedz atbalsts no Eiropas Savienības, lai rieģētu uz krīzi Centrāla Afrikā, tam ir jābūt Eiropas eh, Savienības veistiem, ceru, ka tas tiks sadzirdēt. Paldies! Tālāk Takulas kungs, vienu minūtu. Arvoisā puhemies. Priekšsēdētāji. Situācija Centrālā Āfrikas Republikā ir sarežģīta. Eiropas Savienībā mums ir jādomā par to, kā atbalstīt mieru, notiek vardarbība pret sievietēm, pret bērniem, kara noziegumi. Kā atjaunot mieru? Domāju, ka. Domāju, ka ir Eiropas Savienībai jārīkojas sadarbībā ar Āfrikas Savienību un jāmeklē uh, veidi, kā stiprināt stabilitāti reģionā. It īpaši eh, jārunā ir par cilvēktiesību jautājumiem. Dažādās reliģiskās kopienas tām ir jāizveic dialogs, jāuzņems dialogs par mieru. Paldies tālāk pašas kungs, vienu minūtu. E, Paldies priekšādātāji. Komisārs Komisār kungs, Centrāla Āfrikas Republikā nu jau veselu gadu vairākas nemiernieku grupas cīnās viena pret otru, kriminālie grupējumi terorizē iedzīvotājs, un situācija eh, neuzlabojas ne par, ne par kapēku. Uh, valdība nespēja nodrošināt mieru civilās iedzīvotājiem, un šie Āfrikas bruņot, dislocētie Āfrikas bruņotie spēki eh, pieprasa palīdzību, lai un, uz, saglabātu valstī kārtību. Un vienīgais iespējamais veids, kā aizsargāt sabiedrisko kārtību, nodrošināt iedzīvotājiem drošību, ir īstenot ANO drošības padomus rezolūcijas, tūlītēji spēcinot starptautisko misiju uz Centrālā Āfrikas Republiku. Turklāt domāju, ka vajadzētu spēcināt arī mūsu humanās palīdzības sniedzēju komandas kapacitāti tā, lai kopīgiem spēkiem ar mieru atjaunošanu valstī varētu piedāvāt arī atbilstīgu pārtikas daudzumu šiem nabaga cilvēkiem. Paldies! Dank, Paldies Paškas kungam, tālāk Kretu kundze vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji. Pēc astoņu mēnešu vilcināšanās ANO drošības padomu vienbalsīgi ir pieņēmusi rezolūciju kas principā nozīmē aizsardzību pret eh, Centrālā Afrikas Republikas eh, kā valsts eh, sagrūšanu. Ir milzīgs skaits cietušo, trūkumcietēju, badā dzīvojošo. Mums ir pēc iespējas ātrāk jānodrošina viņiem palīdzības, sniedzot arī pārtiks palīdzību. Mums ir jāaizsargā civiliedzīvotāji lai starptautiskā intervence uzrādītu pozitīvus rezultātus, ir nepieciešamas arī izmantot politisko komponentu, lai veicinātu mieru šajā reģionā un nodrošinātu brīvus vēlēšanas. Ir nepieciešams risināt situāciju valstī, kur principā ilgstošie konflikti ir noveduši valsti kara priekšā. Dank, Paldies, Kretu kundzei. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Man ir nožēl nu, jāsaka, ka es nevarēšu visiem kolēģiem, kas ir pieteikušies, dot arī vārdu. Vispirms Heibners kundze. Republika Środkowej Afryki to klasyczny przykład państwa, które... Centrāla Afrikas Republika ir ļoti labs piemērs valstī, kas neskatoties uz savu ekonomisko potenciālu, savas ģeopolitiskās atrašanās dēļ tiek iesaistīta eh, dažādos etniskos konfliktos un tādējādi kļuvusi par vienu no nabadzīgākajām valstīm pasaulē. Tā cieši no ļoti liels ekonomiskās un humanās krīzes. Arvien vairāk notiek sadursmes starp kristiešiem un musulmaņiem, uh, Tāpat arī ir dažādiem citiem grupējumiem pastāv um, noteikti slepkavošana, slaktiņa un tā tālāk. Daudz starptautiskās organizācijas, tos tad pano, ir izteikušas brīdinājumu. Jau ilgu laiku esam to dzirdējuši par to, ka tas var novest pie masveida slepkavībām un atklāta kara. Visi centieni situāciju uzlabot ir līdz šim bijuši neveiksmīgi. Mēs apzināmies, ka šobrīd bez ārējas intervences krīzi atrasināt nevarēs. Fin. Jā, paldies Hibners kundzei. Stailers kundze tālāk. Thank you. Paldies priekšādātāji. Situācija, kas arvien sācinās Centrālā Afrikas Republikā, pilnīgi noteikti rada bažas arī šim parlamentam un visai starptautiskajai sabiedrībai. Kopš eh, valsts apvērsuma 2013. gada sākumā ir ļoti izplatījusies vardarbība, nekārtības cilvēktiesību pārkāpumu kļūst par ikdienas parādību. Lūk, kā jau tika teikts, 5. decembrī 400 cilvēku bankī gāja bojā, pārsvarā tie bija musulmaņi ir dzird, dzirdam arī par spīdzināšanu, par slepkavībām un tā tālāk. Šī, šie sadursmes starp grupējumiem pilnīgi noteikti var novest arī pie genocīdu un radīt nestabilitāti visā reģionā. Starptautiskā sabiedrība ir rēģējusi, iezīmējot palīdzībai 50 miljonus eiro, Francija tāpat arī nosūtīs uz turien bruņotos spēkus kā daļu no, no drošības padols drošības lēmumu. Tomēr to nav bijis pietiekami, lai kontrolētu situāciju un nepieciešams steidzami papildināt papi, pa, paspēcināt šo intervenci. Tas ir e, šobrīd tāds pasākums, kur, kas pieņem jau bezprecedenta apmērus. Un ceram, ka ar pastiprinātu intervenciju izdosies ieviest tomēr mieru šai karu plosītajā reģionā. Paldies, Stailers kundzei. Ar to arī slēdzam brīvā mikrofona procedūru un dodu vārdu komisāram Čološam, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, godējumi deputāti. Apsveicam jūsu asamblējas um, uzmanību attiecībā uz situāciju Centrālā Afrikā. Situācija šajā valstī, kur saskars ar vislielāko krīzi savas pastāvēšanas laikā, ir satraucoša. Vairāk kārtīgi pēdējoreiz 5. decembrī augstā pārstāve pauda savas bažas saistībā ar eh, vardarbības eskalāciju un cilvēktiesību pārkāpumiem, kas norit pilnīgas nesodāmības apstākļos. Mēs atbalstām jūsu rezolūcijā paustās bāžas. Krīzes apstākļos ir nozīmīgi starptautiskai sabiedrībai rīkoties, lai nepieļautu situācijas eh, pasliktināšanos. Tāpat ir jādomā par reakciju attiecībā uz politisko drošības, humāno cilvēktiesību dimensiju pašreizajā krīzē un lai panāktu tās atrisināšanu. Eiropas Savienība ir ar nozīmīgu lomu darbību koordinācijā starp galvenajiem spēlētājiem, Āfrikas Savienību, Centrālā Āfrikas valstu ekonomisku apvienību, ANO un sabiedriskās kārtības atjaunošana ir pilnīga prioritāte. Mēs apsveicam Āfrikas spēku intervenciju, kur atbalsta Franciju, kuru savukārt atbalsta citas dalībvalstis, un tas ar mērķi izbeigt vārdarbību. Kā jau jūs minējāt, 50 miljonu eiro no Eiropas Savienības puses ir mobilizēti atbalsta darbībām mīskā. Šajā sakarā es apsveicu apvienoto nāciju drošības padomas rezolūciju par Centrālā Afriku, kur paredzēts izveidot startautisko izmeklēšanas komisiju. Eiropas Savienība arī turpina sekot situācijai Centrālā Afrikā cilvēktiesību ziņām. Eh, reakcijas krīzi Centrālā Afrikā ir jāparedz dažādos aspektos atbaldīgi, at, atbalstu vis eh, trūcīgākajiem, palīdzību īsā, ilg, vidējā un ilgā termiņā, kā arī īpašu palīdzību, lai finansētu stabilizācijas programmu, izmantojot stabilitātes instrumentu uh, 10 miljonu eiro vērtībā. Šī palīdzība tiks izmantot, lai atjaunotu starp etnisko, starp konfesiju dialogu un tiks sniegta ciešā sadarbībā ar ANO cilvēktiesību komisāru. Arī komisija sadarbībā ar citiem dienestiem strādā, lai atjaunotu pamat sociālo dienestu darbību Centrāla Āfrikas Republikā. Tāpat mūsu palīdzība attīstībai nav tikusi pārtraukta, pat ja tā ir zināmos brīžos dažādu drošības apsvērumu dēļ aizkavēti. Ir jādomā par demokrātisku situāciju izveidošanu, tas būs ilgs process, kur būs vajadzīgi kopīgi pūliņi, ņemot vērā sarežģītos izaicinājumus, ar kuriem saskars Centrāla Afrikas Republika, starptautiskai sabiedrībai ir jāpatur savas saistības. Ārlietu ministri, lai spriedīs par situāciju Centrālā Afrikā, nākošajā vispārīgo lietu padomē 16. decembrī Briselē Eiropas Savienība turpinās aktīvi iesaistīties, lai ciešā koordinācija ar partneriem atbalstītu Centrālā Afrikas Republikas stabilizāciju un e, izkļūšanu no krīzes. Paldies! Paldies komisāram Čološam! Noslēgumā jāsaka, seši rezolūcija projekti ir iesniegti, ar to arī diskusijas beidzās, balsošana būs pēc kopējo diskusiju noslēguma. Nākamais darba kārtības punkts.